rītdien. Man ir divi paziņojumi. Grieķijas uh, iestādes man ir paziņojušas, ka uh, Džordži, uh, ka viens no Grieķijas deputātiem tiek aizstāts ar uh, Valas uh, kunga katru kalas uh, kandidatūru sākot no 27. janvāra un saskaņā ar 7. panta 1. punktu par parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vienlīdzīgās vēlēšanās uh, parlaments pieņem zināšanai Kologlu kunga ievēlēšanu no 2000.